So, ich darf unsere. Kolēģi, sāksim darbu. Esam uh, sākuši ar desmit minūšu kavēšanos, jo vajadzēja tomēr palaist uh, straumēšanas, video straumēšanas sistēmu. Uh, Eh, jo pirmā sēde bija koordinatora sanāksmes slēgtām durvēm, un šī sēdes daļa ir atklāta, tā tiek arī straumēta internetā, tādēļ vajadzēja visus tehniskās detaļas sakārtot. Tagad sāksim darbu. Kolēģi, jūs gribētu kaut ko teikt par darba kārtību? Nē, labi. Sākšu sēdi ar paziņojumiem. Daži vārdi par koordinatoru sēdē nolēmto. to. Vakardien mums izdevās veiksmīgi noslēgt sarunas par kompromisiem, tādēļ mēs varēsim balsot nākam trešdien. Otradien ir pēdējā tehniskā sēde, un ja līdz otrdienai nebūs nekādu tādu milzīgu ķibeļu, tad mēs varēsim balsot trešdien. Tad jau nākamnedēļ mēs varēsim spriest, kad balsot. Uh, Mandāts beidzas 8. decembrī, un līdz tam brīdim mums ir jāsagatavo um, šis ziņojums ir paredzēts balsot decembra plenārsēdē kopīgi ar mūsu ieteikumiem, komitejas ieteikumiem. Balsosim nākamnedēļ uh, komitejā, un uh, sekretariāts teica, ka kompromisu un balsošanas saraksti tiks izsūtīti visiem jau šonedēļ. Tādēļ, ņemot vērā lielo grozījumu skaitu un arī uh, savas personīgās vēlmes attiecībā uz tiem, varēs uh, vēl apspriesties grupā par to visu uh, līdz nākamajai nedēļā, līdz trešdienai. Vēl gribēju paziņot, ka 3. novembra uh, nedēļā mēs uh, sarīkosim vēl vienu uzklausīšanu un papildus koordinatoru sēdi uzklausīšanā mēs vēlreiz gribam runāt par dažādiem jautājumiem, par kuriem runāja uh, kolēģi no grupām. Mēs gribam runāt par Azerbaidžānas eh, tā saukto naudas atmazgāšanas schēmu, landromātu un arī par uh, Slovenijas korupcijas gadījumiem. Ir vēl citas lietas, uh, ko mēs neapspriedīsim uzklausīšanā. Mēs dzirdējām arī par uh, Portugāles eh, valdības eh, ierēģiem un par Panamas dokumentiem, bet par to mēs vēl nevarēsim eh, runāt uzklausīšanā. Mēs, protams, arī ņemsim vērā citas lietas. Mums nav gan piekļūs oriģināliem dokumentiem, mums ir jāpaļaujas arī uz pētniecisko žurnālistiku. Un Šie ieteikumi ir arī jāprezentē plenārsēdes beigās, tas ir uh, saskaņā ar gala ziņojumu politiskajās grupās, un uh, jums tātad grupās ir laiks līdz decembra trešajai nedēļai uh, runāt par pasākumiem, kas attiec uz likumdošanu, tas ir Libe un Ekon komiteja pārziņā. Runājot par iestāžu nolīgumu, papildus secinājumi par papildus uh, komiteju, arī uh, izpētes komiteju izveidi. Tas viss ir visa parlamenta pārziņā. Šāda lēmuma ir jāpieņem visam parlamentam, un arī secinājumi tiks sagatavoti politiskajās grupās. Gribēju arī pateikt, ka šodien ir pēdējā sēde, kurā piedalās Fabio de Māsī, kā komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Es gribēju viņam pateikties par aktīvo līdzdalību. Nu, nevienmēr esam bijuši vienis prātis, bet eh, viņa ieguldījums šeit ir bijis ļoti konstruktīvs. Gribēju viņu arī sveikt un novēlēt panākums turpmākajā darbībā Vācu parlamentā. Sirsnīgi tevi sveicu, Fabio. Tagad eh, mūsu darba kārtība. Izskatīsim grozījumus par abiem ziņojumu uzmetumiem. Pirmais uzstāsies Jepe Kofots lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pēteršana nevarēja ierasties, mans līdzreferents gribēja pateikties visiem par uh, daudzskaitlīgajiem grozījumiem vairāk kā simts grozījumu bija, mēs tos visus izskatījām uh, ļoti uzmanīgi, bija patiešām daudz vērtīgu grozījumu, kas varēja uzlabot mūsu darbu. Gribēju pateikties arī ēnu referentiem no grupām, kas uh, aktīvi līdzdarbojās grozījumu izstrādē, arī kompromisiem pielika savu roku un Mums ir bijušas vairākas ēnu referentu sēdes. Vakardiena pēdējā norisinājās uh, gandrīz trīs stundas. Mēs uh, noslēdzām politisko darba daļu un esam sagatavojuši arī kompromisu grozījumus. Un jāsaka, ka sadarbības starp politiskajām grupām izvērtās ļoti laba. Es tagad uh, neiedziļināšos visās detaļās, bet gribēju tikai pieminēt, ka šis darbs patiešām ir ļoti svarīgs. Mums ir jācīnās pret naudas atmazgāšanu, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no to maksāšanas. Un, protams, katru dienu mēs redzam jaunus uh, šo uh, nelikumīgo darbību piemērus. Tādēļ arī parlamentā mēs ar uh, savu darbību, piedaloties misijās, rīkojot uzklausīšanas, mēģinām sniegt savu ieguldījumu, lai pret to cīnītos. Ir jāuztur šis konstantais spiediens, lai mēs varētu cīnīties pret uh, naudas atmaskāšanu, nodokļu apiešanu un uh, izvairīšanos no to maksāšanas. Priekšsēdētājs jau pieminēja, ka diskusijām ir jānoslēdzas ar balsojumu plenārsēdē decembrī. Mums uh, ir jādemonstrē arī citām uh, institūcijām, ka esam apņēmības pilni šo cīņu turpināt. Es vairāk neko neteikšu, tagad ieklausīšos kolēģu viedokļos, viņiem noteikti ir ko teikt. Un, protams, ar prieku sadarbošos arī strādājot pie citiem dokumentiem, no nu, arī šajā komitejā un varbūt arī kādā jaunā struktūrā, kas zina. Paldies! Paldies! Līdz referenta šodien nav klāt. Jā, viņš šķiet ir iesaistījies uh, iekšpolitikā politiskos jautājumus Čehijas republikā. Nu, tur neko nevaram darīt. Pirms dod uh, vārdu kolēģiem, man pašam arī ir jautājums strādājot pie kompromisiem, mēs ņēmām vērā visus ieteikumus. Katram ieteikumam pretī ir viens kompromiss. Un tad, kad mēs uh, balsosim par kompromisiem, šķiet uh, balsošanas saraksts būs tāds visai labs tika sagatavots vairāk par 600 uh, grozījumiem, tātad uh, vairāk kā 1400 grozījumu kopsumā. Vai tu varēji kaut ko vēl par kompromisiem pateikt, Jepe? Mēs uh, patiešām. Uh, uzmanīgi izskatījām visus punktus, eh, ir daudz uh, kompromisu grozījumu, bija daļas, kur mums vajadzēja saglabāt sākotnējo teksta versiju, bet uh, tas nenotika uh, nevienojoties ar ēnu referentiem. Visi tika uzklausīti, mums vajadzēja tā tad iziet cauri vēlreiz visiem punktiem, lai varētu arī visus grozījumus ņemt vērā. Es gribēju arī uzsvērt Ja uh, izmeklēšanas komitejā mēs strādājam pie ziņojumiem, tie nav tādi ierastie uh, iniciatīvas ziņojumi, mēs patiešām esam darījuši daudz, lai uh, pēc iespējas lielāks kolēģi skaits varētu mūsu priekšlikumu atbalstīt. Un ja mēs kaut ko uzzinām komitejā, ja um, kādi fakti mums tiek likti priekšā, tad, protams, tam visam ir jābūt argumentētam, pamatotam ar attiecīgiem dokumentiem priekšsēdētāji Es, protams, varētu tagad ieslīgt detaļās, bet, nu, tāda sēde varētu izvērsties pārlieku gara. Tas nav vajadzīgs. Man šķiet, ka mēs esam atraduši kompromisus par tiem svarīgākajiem jautājumiem. Tas arī atspoguļojas ieteikumos. Paldies! Paldies! Tad došu vārdu ēnu referentiem. Pirmais ETP grupas vārdā Ludeks Nīdermājers. Paldies, priekšsēdētāji! gribēju sākumā pateikties ne tikai uh, referentiem, bet arī uh, sekretariātam, politisko grupu darbiniekiem, kas uh, strādāja patiešām vaigas viedros. Un uh, Jāsaka, ka um, šī programma, uh, kas attiecas uz nodokļiem, ir ļoti svarīga fiskālajai konsolidācijai visai sabiedrībai, jo, protams, nodokļi ir svarīgi pilnīgi visiem. Bieži vien mēs te redzam tādas uh, negodīgas darbības, un tam visam ir arī tāda vēl daudz spēcīgāka dimensija, jo Eiropas Savienība var varbūt arī savu ieguldījumu dot, uh, uzlabojot šo situāciju tādā globālā līmenī nākamo divu, trīs e, gadu laikā. Panamas dokumenti manās acīs e, nedaudz atšķiras no Luksemburgas dokumentiem. Tie, protams, ir ļoti svarīgi, bet to raksturs ir citādāks. Šie dokumenti skar ļoti ilgu laika posmu uh, un nelikumības visā pasaulē. Tas attiecas uz daudz plašāku tādu uh, Uh, dimensiju un ne Eiropas valstis šeit spēlē daudz lielāku lomu un šķiet, ka dažas valstis pat mēģina šādas negodīgas prakses pat daudzināt. Tiek pat uh, runāts par uh, līdzekļu pārskaitīšanu uz uzņēmumiem, kas bija pieminēta arī uh, Panama uh, līks uh, sakarā. Uh, tiek arī daudzināts, kurās valstīs tad ir droši līdzekļus noguldīt, kur ir šī ārzona, un tas viss tiek popularizēts. Līdz ar to Eiropa nav vienkārši nu, izdarīt tādus uh, ļoti skaidrus secinājumus, bet, protams, uzlabojums ir jāpanāk. Darbs Panamas komitejā ir ļāvis mums piekļūt ļoti tādam iespaidīgam informācijas kopumam. Tas noteikti mums palīdzēs turpmākajā darbā, ne tikai mums, eh, parlamentāriešiem, bet eh, tas noteikti nāks eh, par labu visai sabiedrībai kopumā. Kā jau priekšsēdētājs teica, mūsu laika grafiks ir visai ambicios, nedrīkstam vilcināties, bet mūsu kopīgais mērķis ir visiem viens. Uh, ņemot vērā arī to, ko dzirdēju ēnu referentu sēdēs. Mēs vēlamies sagatavot labu ziņojumu, kas arī palīdzēs komisijai likumdošanas izstrādē un uh, baudīs vairākumu atbalstu kā teica referenta kungs, eh, tika panākta politiska vienošanās, eh, vēl joprojām var nopulēt kompromisus, bet Tad, kad mēs tikāmies ar pāriem ēnu referentiem, man ļoti pozitīvi likās tas, ka mums visiem bija tāda kopīga vīzija, domājot arī par teksta versiju. Jā, tas būs kompromiss, bet tam ir jābūt tādam patiešām labam, stabilam kompromisam, kas ir uh, būvēts uz faktiem, domājot par labiem īstenojumiem risinājumiem. Tikai pieskāršos vairākiem jautājumiem, kas man šķiet īpaši svarīgi. Es uzskatu, ka ir jānošķir uh, tāda nelikumīga darbība no darbības, kas varbūt uh, nu, likumā nav uzskatām par nelikumīgu, bet uh, varbūt nav tā pati jaukākā, nu nav varbūt ētiski tik laba rīcība. Uh, ir jādomā par labāku īstenošanu, par labāku likumdošanas īstenošanu, vēršoties arī pret šādu, nu, nevisai jauku praksi un domājot par iespējamiem uzlabojumiem. Es arī Neuzskatu, ka vajadzētu par katru cenu uh, radīt jaunu regulējumu un jaunas struktūras. Vienkārši jāparūpējas par esošo struktūru pēc iespējas labāku īstenošanu un likumdošanas caurumu aizlāpīšanu. Es uzskatu, ka ētikas kodeks, uh, ko mēs uh, šeit. Uh, kā tādu vadlīniju ieviešam ir jāuzlabo, tam ir jābūt augstākā līmenī, un mums ir, protams, jācīnās pret slimības cēloņiem, ne tikai uh, jāapkaro simptomi. Šis sagatavotais ziņojums ir ļoti labs fundaments turpmākajam darbam. Un Ir labi, ka mēs esam radījuši tādu darbu, kas varēs baudīt lielākā deputātu vairākumu atbalstu sekretariāts un grupu palīgi konsultanti savu darbu tiešām veica godam, un es arī no savas grupas puses esmu gatavs darīt visu, lai ziņojums patiešām gūtu pēc iespējas vairāk panākumu, un tajā skaitā tas attiec uz balsojumu plenārsēdē. Paldies! Paldies Ludekam Nīdermajeram. Es gribēju uzsvērt eh, kādu aspektu, nekomentējot pilnīgi visu. Jā, ir jānošķir um, nodokļu apiešana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Jāsaka, ka ziņojumā šī šķirtne nevienmēr bija tik spilgta, tik spēcīgi novilkta. Uh, Jāsaka, ka nodokļu apiešana bieži vien notiek ņemot vērā likums, kas ir spēkā un kuros šāda prakse nav aizliegta, un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas nav likumīga. Tagad uh, ir pienākusi sociāldemokrātu kārta izteikties Evelīna Rēgnere lūdzu. Paldies! Uh, Paldies abiem uh, līdzreferentiem, uh, kas ir paveikuši savu darbu godam, arī visiem pārējiem grupu darbiniekiem un sekretariātam, tāpat arī ēnu referentiem. Es gribēju uzsvērt uh, īpaši trīs aspektus uh, un arī mācības, ko esam guvuši šajā komitejā. Uh, Jāsaka, ka pirmām kārtām mums nav nemaz eh, nu, jāskatās ārpus ES robežām, ja runājam par eh, negodīgām nodokļu praksēm, piemēram, pastkastīšu uzņēmumiem, offshoriem un tā tālāk. Otrām kārtām bez privāta eh, banku, revidentu un juristu palīdzības kapitāla uh, šāda bēgšana uh, un uh, negodīga noguldīšana nebūtu iespējama. Trešām kārtām mums ir jāuzlabo likumdošana, tā jābūt stingrākai, nepiekāpīgākai, bet arī jau esošā likumdošana ir patiešām jāuzlabo. Mēs, sociāldemokrāti, iesniedzām ļoti daudz grozījumu, 72, lai šo likumdošanu, lai šo ziņojumu padarītu vēl labāk tālāku. Tagad eh, vairāk aspekti. Pastkastīšu uzņēmumi ir tik daudz dažādu struktūru, konstrukciju, kā to var būvēt. Tādēļ mums pret to ir jācīnās ļoti apņēmīgi. Arī Ekonu komiteja pieprasīja kaut ko darīt tā labā. Jādomā arī par uzņēmēju darbības likumiem. Nevajag visu laiku eh, to mēģināt eh, aplūkot citā kontekstā. Ir jārunā par, arī par interneta uzņēmumiem. Tagad uh, tas ir ārkārtīgi e, samilzis e, tāds problemātisks jautājums un arī ja mēs runājam par uh, melno sarakstu un par šīm nodokļu oāzēm, tur ir jābūt patiešām ļoti striktiem noteikumiem un sankcijām, un uh, šie nodokļu purvi, ja tā drīkstā teikt, nu, tie ir atrodami arī lielā skaitā Eiropā. Nevajag tikai runāt par trešajām valstīm, un Eiropas Savienībā pret to ir jācīnās, šie purvi ir jāsusina, un. Uh, nedrīkstam būt piekāpīgi, e, jo mums ir jāsaglabā arī sava uzticamība. Es gribēju pieminēt arī Junkera kungu, kas teica, ka e, jāpanāk arī vienprātība padomē, lai cīnītos pret šādām praksēm. Tas patiešām būtu ļoti labi. Kolēģi! simtiem miljārdu eiro uh, nodokļu naudas, kas vienkārši uh, nenonāk valstu kasēs. Šīm milzīgajām summām ir jākalpo par motivāciju, lai nodokļu politika patiešām būtu stingra, lai tiktu ievēroti likumi, lai nodokļi tiktu maksāti. Mums trūkst naudas un jāsaka, ka nav pat vairs uh, 5 minūtes pirms pusnakts, nē, jau ir 10 pāri pusnaktī, tā stunda ir situsi un ir jāsāk darboties. Ir jādronā par godīgu nodokļu politiku un ne tikai šeit Eiropas parlamentā, tam beigās ir jānes taustāmi rezultāti. Paldies, Rēgneres kundze. Es varu parakstīties zem katra jūsu teiktā vārda. Uh, Un varu arī atkārtot, ka nu nav tā, ka tā ir tikai ETP problēma. Jūs te vienmēr pieminat konservatīvos. Nē, mēs visi esam vienas prātas. Ne tikai konservatīvie runā par šādu problemātiku un nevajag radīt problēmas tur, kur to nav. Tagad EKR grupa, Džambātska kungs. Nē, viņa paša nav. Viņu pārstāvēs priekšsēdētāja vietniece Pirko Lerners kundze. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja kiitos kollegoille virkamiehille. Jā, paldies. Es vēlētos pateikties kolēģiem, visām amatpersonām, kas ir iesaistīti pana komitejas darbā. Mums ir bijusi ļoti laba sadarbība. Ir ļoti labi, ka gala ziņojums ir nonācis šajā stadijā, un tagad mums ir jānodrošina, ka tas ir sākums ilgtermiņa darbam, nevis kāda procesa beigas. Grozījumos ir daudz ieteikumu, es vēlos ieskicēt tikai dažus, lai gan ar gandrīz 700 grozījumiem to ir grūti izdarīt, līdz ar to savā ziņā tas būs virspusēji. mēs varam lielākoties sadalīt eh, grozījumus divās daļās - mazos labojumos attiecībā uz tekstu formulējumiem un jaunām iniciatīvām. Ir sīki labojumi, kas uzlabo tekstu, piemēram, saistībā ar naudas atmazgāšanas apkarošanu un starpniekiem, tāpat saistībā ar sadarbību starp eh, ES iestādēm un dalību valstīm. Esmu pārliecināta, ka panakomitejas ziņojums tiks izmantots arī nākotnē kā atsauces punkts. Līdz ar to ir svarīgi būt precīziem, runājot par būtiskiem jautājumiem šajā ziņojumā pat ja tas rezultātā dod nedaudz garāku ziņojumu. Kas attiecas uz jaunām iniciatīvām grozījumos, tad ar prieku konstatēju, ka ir vairāk grozījumu, kur uzsver to, cik svarīgi ir saskaņota Eiropas Savienības tirdzniecības politika un nodokļu politika. Pārāk maz šajā jautājumā ir ticis darīts, diemžēl. Tāpat svarīgi ir arī par korporatīvo atbildību runājot, ņemt vērā nodokļu plānošanas jautājums. Tāpat arī London City ir jāņem eh, vērā kā būtiska nodokļu paradīze. Brexit sarunu kontekstā īpaši svarīgi ir nodrošināt, ka mums būs skaidrs plāns pana komitejas darba turpināšanai, padarot eh, to par pastāvīgu. Arī šajā kontekstā bija daudz labu ierosinājumu. Pat ja mums ir ierosinājumi, kas eh, nav realistiski īstenojami līdz 20. gadam vai pat nedaudz pāri tam, jāskatās uz to, kas ir politiski iespējams. Viss eh, programma saistībā ar nodokļu paradīzēm, Eh, vispār nepastāvēt, ja mēs koncentrētos tikai to, uz to, kas ir eh, uzreiz īstenojams. Piemēram, loma, kas ir četrām lielajām eh, auditoru kompānijām pasaulē. Tad, kad viņi reizē darbojas kā auditori un nodokļu konsultanti, tas nav ilgspējīgi. Kopumā ziņojums ir ļoti labs sākums un ceru, ka lielu daļu no grozījumiem varēs iestrādāt gala ziņojumā. Pati sagatavoju 23 grozījumus ciešā sadarbībā ar vairākiem kolēģiem. Tie skar dažādus tematus, daži ir vērsti uz teksta precizēšanu, bet to vidu ir arī jaunas iniciatīvas, kas eh, var palīdzēt ievērojami virzīt uz priekšu šo darbu. Ir nepieciešams precizēt, ko mēs konkrēti domājam ar nosaukumā iekļautiem jēdzieniem par nodokļu apiešanu un nodo, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tāpat arī par informatoriem. Viņi ir jāaizsargā no dažādiem atriebības veidiem. Dažās valstīs šie cilvēki tiek arī apcietināti. Uh, Kopā ar kolēģiem mēs uzsvērām arī to, cik svarīgi ir saskaņot tirdzniecības politiku un nodokļu politiku. Tāpat ir ierobežo nodokļu atmazgāšanu, eh, es atvainojos, eh, naudas atmazgāšanu. Un ir jāsagatavo arī saraksts ar eh, nodokļu jurisdikcijām, kas nevēlas sadarboties šāds saraksts varētu tikt izmantots Eiropas Savienības attīstības politikā. Un EIB un ERAB investīcijas arī būtu jāizvērtē. Eiropas Savienībai ir jāpalīdz jaunatīstības valstīm izveidot caurskatāmus reģistrus. Daudzās šajās valstīs informācija nav eh, viegli pieejama, bet ir grūti eh, piekļūt šai informācijai. Paldies, tālāk Alde grupa. Maite par Zunda Ruiz. Paldies, priekšsēdētāji. Katru nākamo reizi jūs aizvien labāk izrunājat man uzvārdu. Jā, jā, es līdz sasaukuma beigām būšu pavisam pieslīpējis šo izrunu. Labi. Runātāji, kas izteicās pirms manis, runāja ļoti līdzīgi eh, tam, ar ko arī es vēlējos sacīt. Mūsu darbs tuvojas noslēgumam, lai gan jāsaka, ka joprojām neviss ir izdarīts un darbam ir jāturpinās. Arī koordinātoru sanāksmē parādījās jautājums par to, kādā veidā mēs turpināsim darbu pie šī jautājuma. Mēs tik daudz esam jau izdarījuši, uzkrājuši tādu kompetenci, mums jādomā, kā turpināt šo darbu. Sekretariāta darbs šeit un referentu paveikties darbs ir bijis teicams. Pavisam īsi vēlējos izteikt dažus novērojumus. Pirmkārt, mums ir nepieciešams apturēt nodokļu amnestijas. Tā ir vienkārši iniciatīva cilvēkiem, stimuls rīkoties ārpus atļautā. Līdz ar to mums ir nepieciešams sagatavot arī sarakstus, par to jau tika runāts, un jāsasaista to ar sankcijām. Ja ir trešās valstis, kas ir augstā riska valstis eh, kapitāla slēpšanai, tad mums ir nepieciešams eh, to ņemt vērā. Trūkst arī resursu. Mēs redzam, ka komisija nav spējusi sekot līdzi īstenošanai un uzraudzībai. Pēc tam, kad tika pieņemta eh, AML direktīva pret naudas atmazgāšanu. nodokļu jomā būtu sakārtotāka, ja īstenošana būtu efektīvāka. Mēs nevaram efektīvi cīnīties pret naudas atmazgāšanu un līdzīgiem pārkāpumiem. Mēs redzam, ka ir labi organizēta sistēma izveidota, bet mūsu līdzekļi, lai cīnītos pret šādu sistēmu, ir ļoti vāji. Tiesu iestādes arī ir ļoti svarīgas. Tāpat saraksts ar personām, kas nesadarbojās ar šo komiteju. Padome ir atkal un atkal bloķējusi AFCO vēlmi piešķirt šai komitejai lielākas pilnvaras atsevišķas e, e, Eiropas Savienības iestādes, e, organizācijas, privātpersonas un dalību valsts vesels arī nav vēlējušās sadarboties. Mēs tagad zinām par viņiem, arī cilvēki zina par šīm problēmām. Cilvēki zina, ka likumdošanā ir caurumi, mēs redzam, ka ir aktualizējušies vairāk skandāli un mums ir jātaisno cilvēku uzticība. Mēs redzam, ka esam konstatējuši vājās vietas, un tas ir mūsu sociālā kontrakta ar iedzīvotājiem pārkāpums. Referenti ir padarījuši lielisku darbu, ir iesniegt ļoti daudz grozījumu. Es ceru un uzskatu, ka noteikti tā arī būs, ka darba rezultātā būs ļoti daudz noderīgi ieteikumu. Noslēgumā vēlos pieminēt, ka mums ir nepieciešama uh, uzticama statistika, kas sniegtu mums precīzāku ieskatu, e, cik liela ir šī problēma dalību valstīs. Mēs tikai aptuveni varam runāt par to. Visi pieejamie dati un informācija ļoti aptuveni. Un tad vēl viena lieta, kas jau tika atrunāta. Lai nodokļu jomā pieņemt lēmumus padomē, ir vajadzīga vienbalsība. Tas jau tika arī pieminēts saistībā ar komisijas rekomendācijām. Tas nozīmē, ka mēs nekad nevarēsim efektīvi atrisināt šo problēmu. Mums ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem. Kaut kas ir jāizdara šajā jautājumā. Varbūt izveidojot uh, jaunu koordinācijas struktūru nodokļu politikai Eiropas Savienībā, tas varētu būt sākums risinājumam, bet ir problēmas, kā regulēt to finanšu līmenē, dažā, daudz dažādu neatbilstību starp sistēmām, to ir nepieciešams sakārtot. Un, lai mazinātu vēlmi izvairīties no nodokļu nomaksas, ir jākontrolē fondu līdzekļu piešķiršanu lai cilvēki, kas e, veic pārkāpumus, nesaņem šādas līdzekļus. Būtu labi, ja varētu izveidot neatkarīgu aģentūru, kas e, atbalstītu trauksmes cēlājus. Paldies jums, priekšsēdētājiem, paldies kolēģiem. Paldies kolēģiem Maitei. Tālāk, goja grupa, Fabio Dimazī. Paldies, priekšsarētāji! Es vēlos izmantot šo iespēju, lai e, pateiktos visiem, gan politiskajām grupām, gan sekretariātam. Pat ja mēs nevienmēr esam e, politiski bijuši vienisprātis, e, tad tomēr ir žēl savā ziņā, ka man ir jādodas prom no Eiropas parlamenta. Sākot šeit darbu bija Luxlīks skandāls, pēc tam Panamas dokumentu skandāls, un varu sadarēt publiski, pirms jūs e, dosieties prom no e, sasaukumā, beidzoties jūs pilvarā, mēs redzēsim jaunus skandāls ar e, nopludinātiem dokumentiem Mūsu uzdevums kā parlamentam ir uzlabot tās lietas likumdošanā, kas nav pietiekami labi atrunātas. Līdz ar to es Vācijas parlamentā sekošu tam, lai EPP, ALDE un Zaļo veidotas, veidotā valdība tiešām arī īsteno to, kas šeit ir lēmts, un labprāt jūs par to informēšu. Manai frakcijai ir šķiroši tās, ka mēs nedrīkstam atkāpties no pozīcijas, kas naudas atmazgāšanas direktīvas kontekstā ir pieņemta Eiropas parlamentā. Ir jāregulē trasti, Eh, ir nepieciešams arī, ka predikatīviem eh, pārkāpumiem iekļaut eh, šeit izmeklētos nodokļu pārkāpumus vai naudas atmazgāšanai un jāsod arī personas, kas atbalsta šādas noziegumus. Mums bija arī izv izvērtējums Vācijā, lai pārbaudītu, vai nav bijuši pārkāpti naudas atmazgāšanas Um, noteikums, un uh, secinājumi bija tādi, ka nekā, neskaroties uz Panamas dokumentos atklāto informāciju, nekāda sistemātiska pārkāpuma nav no bijis. Nācim redzot, jāmaina noteikumi ir. Ludaks Nīdermājers jau pieminēja, mēs zinām, ka pat diplomāta protokolos saka, ka pati grupa nedarbojas. Man ir prieks, ja šeit beidzot būs uh, vienots viedoklis. Mēs ne, nekristu atpakaļ taksa komitejas e, pēdās. Un bija centieni mazināt e, vai pavainot nostāju e, pret šo grupu, jo ja pat diplomāti secina, ka grupa nedarbojas, bet mēs šeit parlamentā atkāpjamies paši no tā, ko takse komiteja lēmuši tālāk par melno sarakstu un 0% nodokļiem. Nu, žēl, ka šis kritērijs nav pietiekams, lai nokļātu, nokļūtu melnajā sarakstā. Es nevienam uh, nevaru paskaidrot iedzīvotājiem, kāpēc nedrīkst eh, kādu jurisdikciju saukt par nodokļu paradīzi, ja viņi piemēro 0% eh, uzņēmumu no, ienākumu nodokli. Tā ir Accountancy Europe ļoti aktīvi lobēja šeit un kritizēja sociālistu un manas grupas ierosinājums. Es lepojos ar to, jo acīm redzot, uh, Eh, esam ar, ar saviem ieteikumiem kāpuši viņiem uz varžacīm. Un tagad konsultāciju biznes ir jānodaļa, jānodala no revīzijas un jānonāk pie situācijas, ka šīm firmām ir nepieciešama Eiropas Savienības licence, mēs šīs prasības arī uzturēsim, un žēl, ja uh, šīs lobēšanas organizācijas e, ierosinājumi ir atraduši ceļu ziņojumā. Noslēgumā varu tikai pateikt to, ka šis skandāls esam piedzīvojuši, un izšķirošais ir tas, ka mums ir jāuzlabo parlamenta uh, pilnvaras. Tas ir saistīts arī ar reputāciju. Tas nozīmē, ka, manuprāt, ir nepieciešams pastāvīgu nodokļu Eh, komiteju izveidot. To mums vajadzētu arī ieteikt. Otrakārt, tiesības uzaicināt lieciniekus. Un treškārt, eh, netraucēta piekļuva dokumentiem. Un tie, kas eh, nesadarbojās, kā Caterpillar un arī citi, viņiem ir jāsaņem skaidra atbild no mums, jo savādāk mēs kļūstam smieklīgi, ja mēs šādu nesadarbošanos atstājam bez sankcijām šeit Eiropas parlamentā Vēl novēlēt, vēlos novēlēt visu labāko šīs komitejas tālākā darbā. Paldies, Fabio Demazī. Divas īsas piezīmes. Kas attiecas uz 0% likmi, tur es pilnībā piekrītu. Tas gan ir Eiropas Savienībā strīdīgs jautājums, jo 35 jurisdikcijas pastāv ārpus e, e, dalību valstu valdībām, kur mēs Maltā un citur varam atrast e, dažādas pārejas noteikumus, ka viņi to nedrīkst ne konstatēt, ne nožēlot, bet es pat teiktu tālāk, ejot, ka ir jāprast oficiāli mainīt. Jo komisijas priekšsēdētājs Junkers šajā jautājumā ir sacījis, ka viņa prāt ja visi pieturas pie noteikumiem, tad eh, Eiropas, eh, Eiropā nav nekādu nodokļu paradīžu. Tas neatbilst tam, ko mēs esam noskaidrojuši. Par to būs ar viņu jārunā. Nākamā Molijas Kota Keito. Paldies priekšsarētāji, vēlos pievienoties citiem ēnu referentiem. Uh, sakot paldies abiem referentiem par lielisko darbu. Bieži vien mēs to sakam tīri formāli, bet šoreiz tas tiešām tā ir domāts. Darba apjoms ir bijis milzīgs un paldies arī sekretariāta darbiniekiem un politisko grupu darbiniekiem. Mēs iekļaujamies eh, termiņos un ar to arī apsveicam. Darba kvalitāte parāda to, ka mums ir ļoti skaidrs rekomendācijas arī izsakāms. Ir ļoti svarīgi panākt plašo atbalstu, praktiski universālu atbalstu šim ziņojumam, jo mēs gal galā pārstāvam Eiropas Savienības pilsoņus un Tas būtu vienkārši skandalozi, ja mēs eh, nereaģētu uz visiem skandāliem nodokļu jomā, kurus mēs pieredzam. Uh, un mums ir vienoti jāpārstāv pilsoņi šajā jautājumā. Mēs sadarbojamies ar komisiju, un mēs zinām, ka galvenā problēma ir padomē. Un padomi it kā pārstāv tos pašus pilsoņus, kurus pārstāvam mēs, bet viņi ir e, iekrituši šajās e, lamatās, ko korporācijas ir izlikušas, un tas, ka mēs varam skaidri pozicionēt sevi, ir vairāk saistīts ar e, to, kā strādā Eiropas Savienības iestādes, un mums ir jāturpina izdarīt spiedienu uz padomi, lai īstenot tos pasākums, kurus mēs visi zinām, ir nepieciešams eh, paveikt, lai efektīvi apkarot izvairīšos no nodokļu nomaksas. Mūsu rekomendācijām ir jābūt skaidrām, lai tās varētu eh, pietiekami efektīvi īstenot. Tā ir mūsu atbildība. Nāk klajā ar skaidrām rekomendācijām un Ja mēs to varēsim izdarīt, varēsim atjaunot cilvēku uzticēšanos politiskajām iestādēm, kas ir ļoti svarīgi, e, tad, kad mēs saskaramies ar e, spiedienu uz demokrātiju. Un šis būtu labs piemērs tam, ka mēs varam parādīt, ka mēs varam kaut ko mainīt un varam uzlabot cilvēku dzīvi. Mēs, protams, neesam viensprāts par absolūti visu, uzsvērš dažs e, jautājums, kas zaļ, zaļajiem ir īpaši svarīgi nodokļu jautājumos. Pirmkārt, jau konstatējumi ziņojumā ir atklājuši to, ka aktivitātes, kas veido trešo eh, pārkāpums trešajai naudas atmazgāšanas direktīvai, tur trūkst konsekvences attiecībā uz šīs direktīvas īstenošanu. Ir nepieciešams konstatēt eh, naudas atmazgāšanas eh, gadījumus, un tas ir jāņem vērā arī pašreizējās sarunās. Attiecībā uz vārdā saukšanu un uh, kaunināšanu arī ir bijuši strīdi, kā Britu deputāte. Es pati savu valsti esmu vairāk kārt dēvējis par nodokļu paradīzi un labā apzinos, ka vairāk kā puse no uzņēmumiem, kas reģistrēti un nosaukti e, Panams dokumentos, ir reģistrēti Britu Virģīnas salās un aizjūras teritorijās. Lielbritānija ir aktīvi iesaistīta šajā globālajā uh, industrijā, kas palīdz izvairīties no nodokļu nomaksas. Un eh, līdz ar to esmu īpaši vīlusies ar manas valsts izmantoto praksi, bet mums visiem jābūt ir pietiekam drosmīgiem, lai nosauktu tās valstis, kas ir radījušas šo problēmas, pat ja tās ir mūsu pašu. Valstis, kas tiek uzskatīts par galvenajiem dalībniekiem šajās schēmās, Tā ir viena lieta, bet svarīgi ir atzīt arī starpnieku lomu naudas atmazgāšanā. Iepriekšējā ziņojumā, kur apstiprinājām gada sākumā, mēs zinām, ka daudzi starpnieki, kā bankas un juristi, ir aktīvi līdzdarbojušies, ne tikai neziņojot par pārkāpumiem, bet arī aktīvi palīdzot pārkāpt. Pēc e, datiem no e, Fonseca mēs zinām, kas ir šie starpnieki. Jo daudzi uzskata, ka viņiem nodokļi nebūtu jāmaksā vispār. Mēs redzam, ka skandāli turpinās. Nesen bija Azerbaidžāns e, naudas atmazgāšanas schēmas, jeb landramāta gadījums, tāpat arī Slovenijas skandāls. Un šādu iemeslu dēļ mums ir nepieciešams nodrošināt uh, konsekventi institucionālu atbildi. Mūsu ieteikumiem nebūs jēga, ja mēs nenodrošināsim, ka tā, tie tiek īstenoti. Līdz ar to ir svarīgi, lai Eiropas parlamentam būtu pastāvīga izmeklēšanas komiteja. Ne tikai šajā jautājumā, bet visos jautājumos, kas ir līdzīgi. Līdzīgi, kā tas ir ASV kongresa sistēmā. Ir jābūt tiesībām izmeklēt naudas atmazgāšanas skandālus, pieprasīt dokumentus, kurus nedrīkst atteikt sniegt, un ir jābūt tiesībām izsaukt lieciniekus. Mēs esam paveikuši labu darbu, esam diezgan labi sadarbojušies, Un tas iet tālāk tikai par nodokļu skandālu vai nodokļu politikas jautājumu. Tas ir saistīts ar cilvēku uzticēšanos demokrātijai un Eiropai atjaunošanu. Mums ir jālepojas ar to, ko esam izdarījuši, un mums ir jāturpina nodrošināt, ka mūsu ieteikumi arī tiek īstenoti. Paldies, Molija! Pēdējais politisko grupu vārdā Davids Kolberns, un pēc tam nākamais būs Tomas Mans. EFTD. Uh, danke, Herr Präsident. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Divi ziņojumi, kurus apstiprināja šī komiteja kopā ar visiem grozījumiem, skaidri norāda, ka uh, šis parlaments joprojām ir tāds tā kā likuma rūpnīca, regulēša rūpnīca. Tas nozīmē, ka šī vieta e, visai maz ciena e, privātumu, uzņēmē darbību un arī pilnīgi nesaprot, e, ko nozīmē privātā bagātība, ko radījuši ir individi un ko tas nozīmē uzņēmumiem. Tas noteikti darīs tikai ļaunumu Eiropas uzņēmē darbībai, darba vietām, lai arī kāds nebūtu jauns regulējums šī komiteja to visu nožņauks un apdraudēs uzņēmējdarbību, un rezultātā uzņēmumi atstās Eiropas Savienības jurisdikciju, un, un rezultātā mēs nekad neatgūsim ekonomiskās izaugsmas tempu, un tāds būs tik gaus, kā tas ir to šodien. Uh, apvienotā karalistē ir milzīga šī te negatīvā vēsture nu, biznesa bremzēšana ziņā no Eiropas Savienības e, puses, un tāpēc arī mēs gribējām atstāt Eiropas Savienību um, e, Londona un, e, un apvienotā karalistē cieš no šī ekonomiskā dinozaura, kas nepārtraukti demonstrē mm, šos mm, biznesa regulējumu paraugus. Mums ir nepieciešams atbalstīt, radīt darba vietas. Droši vien jūs visi esat nobijušies no apvienotās karalisti piemēra, jo šī te vieta Eiropas Savienība ir kā briesmonis, kas iesūcēs vien vairāk naudas līdzekļus, lai maksātu šos līdzekļus birokrātiem un lai izmantotu mm, visādus veidus un apkarot visādas veids, lai likumīgi mazinātu nodokļu slodu. Kāpēc mums būtu jādod nauda mūsu valdībām, kas ir šķērdējuši šo naudu nenormālos, smieklīgos, idiotiskos eksperimentos? un tātad mēs esam atstājuši šo kompāniju, un es aicinu arī visus pārējos saistīt, sakotos, piemēram, varbūt Katalonija būs nākamā. Uh, Paldies, Dēvid! Mēs um, tiešām nesaprotam šīs dažādās negodīgas konkurences formas. Jā. Diemžēl Lielbritānija tur ir līderu uh, augšgala sarakstā. Jā, visiem ir, protams, Uh, jāsaprot, ka cilvēka ķermenī visjūtīgākā daļa ir maciņš, nu, un uh, ne jau visiem patīk maksāt nodokļus, mums tādēļ pārpratumi pārpratumi ir uh, radušies, jā, bet jūs vēlaties patiešām arī, lai jūsu godīgais smagais darbs tiktu atalgots un jūs gribat par to saņemt pienācīgu atalgojumu, nevis maksāt neskādus milzu nodokļus. Tādēļ mēs Lielbritānijā esam ekonomiskās efektivitātes priekšgājēji uh, un pilsoniskās brīvības nozīmē to, ka pilsoņi var saglabāt savu sūri grūti nopelnīto naudiņu tur, kur viņi to ir ieguvuši, nevis to ir grūst uh, birokrātu, pašapmierināt birokrātu rīklēs. Paldies! Nu, pēc Brexit redzēsim, kas notiks, saka priekšsēdētājs. Un tagad Tomas Mans, ETP grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, visi kolēģi, kas izteicās tajās. Uh, tajos izskanēja tāds skumjas, un pēdējais kolēģis eh, gan nebija pārāk skumjš, viņš te eh, svaidīja vienu klišēju pēc otras. Uh, Kolēģi, ļoti labi, ka mēs pierādījām, esam izmeklēšanas komiteja, ne tikai īpašā komiteja. Es piekrītu Fabio, gribēju viņam arī pateikties par šiem daudzajiem gadiem, eh, kas pavadīti labi sadarbojoties. Nu, nevienmēr bijām vienis prātis, eh, arī ideoloģiskā ziņā, bet tomēr par praktiskajām lietām mēs eh, bijām gandrīz vienprātīgi noskaņoti. Jāsaka, mēs runājam par nodokļu politiku un ir jārunā skaidra valoda. Mēs varam tikai iegūt pilsoņu uzticību, ja ar konkrētiem darbiem pierādīsim, ka situāciju varam uzlabot un varam izskaust šīs problēmas. Un patiešām. Uh, kompromisos ir teikts, ka ir jābūt arī sankcijām, ja kāds nepiedalās šajā kopīgajā darbā. Werners Langens ļoti pareizi pateica, ka ir atšķirības starp nodokļu apiešanu. Kā teica Ludeks, tas ir legāli, bet not nice, tas nav nekas jauks un godīgs. Un uh, arī uh, tas atšķiras no tādas nelikumīgas nodokļu nemaksāšanas. Kolēģi arī e, jāpasvītro Žana Kloda Junkera teiktais, kad viņš runāja par Eiropas Savienības stāvokli, e, ka ir jāmaina šī vienbalsības blokāde, un ja mēs runājam par nodokļu politiku, jo projām šeit ir šīs e, vienbalsības vienotā balsojuma prerogatīvas, mēs nedrīkstam ļaut aizsargāt nodokļu oāzes šeit piekopt protekcionismu. Uh, un digitalizācija noteikti arī ir pieminēšanas vērta. Jā, šie digitālie uzņēmumi, to atrašanās vietas, reģistrēšana, nu, tas nevienmēr ir izsekojums. Mēs joprojām neesam atraduši, kā to visu atrisināt, un e, šīs neskaitāmās e, paskastīšu kompānijas, e, nu, tām nav ne gala, ne malas, un arī vienas personas uzņēmums. Uh, kam nav nekādu legālo struktūru, to mēs varējām izārdīt eh, un eh, Tas bija liels panākums. Mēs esam patiešām šajā komitejā pastrādājuši godam. Un, ja mēs runājam par nākamajiem gadījumiem, mēs nevaram teikt, ka žurnālisti ir paveikuši visu darbiņu. Jā, viņi varbūt motivē, viņi sakustina šo pīļu dīķi, un tad mēs pieņemam likumus. Tas mums kalpo kā motivācija. Tas, ko esam panākuši, patiešām eh, varam būt ar to lepni, un es ceru, ka šis mandāts arī pilsoņu acīs būs veiksmīgs. Paldies, paldies, Tomas Mann! Un pēdējais runātājs sarakstā. Vēl trīs kolēģi ir pieteikušies, bet viņi joprojām vēl nav ieradušies. Bet eh, tagad nākamais runātājs - Žuregi Atondo, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu arī no savas puses pateikties abiem referentiem, gan Kofatkungam, gan Ježekungam, un es gribētu arī pateikties jums, Langen, Langen kungam, kungs. Jūs esat mūsu priekšsēdētājs, jūs ieviesis eh, tādu ģermānisku kārtību mūsu eh, darba stilā, bet eh, tas nenozīmē, ka mums nav bijis pietiekams caurskatamības un iespējas darboties un arī piedalīties šajā sanāksmē. Uh, Un e, mūsu priekšā ir ļoti svarīgs dokuments, un es gribēju pasvītrot, e, ka, ka nav, laikam, neviena cita parlamenta visā pasaulē, kas nebūtu tik padziļināti pētījis panāms dokumentu gadījumu. Bet es domāju, ka mūsu darba rezultāts arī bagātinās e, visas sistēmas uzlabošanu visā pasaulē, un eh, fiskālais taisnīgums tiks uzlabots arī daļ mūsu ieguldījuma. Protams, ir dažādi pasākumi, tie ir jāīsteno, bet, eh, manuprāt, mēs esam izveidojuši pamatus mēs esam būvējuši tālāko virzību vai ceļu, un pārējie varēs sekot un iet pa šo ceļu. Tas jau nenozīmē, ka mēs pilnīgi varam noliekt, ka arī nākotnē varētu būt kādi skandāli. Tomēr runājot par taisnīgumu, nodokļu jomā, taksācijas jomā, mēs esam pavēruši iespēju, un šeit es piekrītu gan Molie, gan, gan Fabianam. Es, kaut kam ir jānotiek arī šajā parlamentā. Es nezinu, kādā formātā mēs strādāsim par to lems priekšsēdētājs, bet es domāju, ka, ka tomēr Eiropas parlamentam ir jāturpina šis darbs, veidojot um, tādu kā novērošanas centru, observatoriju vai kādu mm, tādu citu mm, struktūru. <clears throat> Esmu strādājis ar ļoti daudziem grozījumiem. Uh, Esmu priecīgs, ka mēs esam guvuši panākums, un, bet varbūt šeit es pasvītrošu trīs, četras kādas idejas, kas, manuprāt, nav pietiekami labi izskatītas tekstā, un daži komentāri jau šādā garā ir izskanu, izskanējuši. Un tā vispirms runājot par esošo uh, sadarbības direktīvu. Es domāju, ka mums vajadzētu minēt uh, arī ko, konkrētu uh, struktūru sarakstu, ar, kuru, ar kuram mēs varētu sadarboties. Ir vesela rinda dažādu aģentūru, dažādu struktūru. Uh, caur kurām ir iespējams sadarboties šajā jomā. Sadarbības direktīvā varbūt visas šīs organizācijas nav pieminētas, un mums vajadzētu pieminēt visas šīs struktūras, piemēram, investīciju fondi, dažādi notāru organizācijas, kapitāla pārvaldītāji es uzskatu, ka šie te momenti nav pietiekami izklāstīti tekstā un arī grozījums netika pieņemts. Un es domāju, ka Otrkārt, dalībvalstīm ir jābūt spējīgām arī radīt tādu kā aizsardzības sistēmu. Ar šo sistēmu dalībvalstīm vajadzētu varēt sevi uh, aizsargāt no agresīvas nodokļu plānošanas. Ir ļoti daudz uh, dažādi iesaistītie šajā ziņā, ar, kas nāk ar savu propagandu. Un dalībvalstis uh, dažas piedāvā mm, savu sistēmu, kas nav skaidra, kā tādu drošo patvērumu, patvērumu zonu tādiem cilvēkiem, kas nāk klajā ar savām īpatnējām idejām. Uzskat tāpēc, ka mums ir jābūt stingrākiem savās politikās iekšēji dalību valstīs. Mums ir jācīnās ar visiem spēkiem eh, pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas tālāk eh, arī banku licences kā instruments, ko varētu atņemt bankām, kas ir piedalījušās eh, nodokļu izvairīšanās mm, schēmās. Jāstrādā ar publisko iepirkumu. Nevajadzētu mm, ļaut mm, visā pilnībā piedalīties konkursos tādiem uzņēmumiem, kam ir kāda pieredze tieši šajā ziņā nodokļu nemaksāšanas vai operēšanas tieši šajās eh, nodokļu zonās. Protams, eh, vajadzētu veidot arī šādus eh, melnos sarakstus zināmām mērā. Un dalībvalstīm pašām būtu jāstrādā vairāk, lai īstenotu visus esošos noteikumus. Tomēr mūsu šis ziņojums ir drīzāk kā ceļakārte, kā norāde pārējām dalībvalstīm. Mums ir ļoti svarīgi paturēt šo kopainu vienmēr prātā un ļoti svarīgi arī pieminēt harmonizāciju Eiropā ir jāharmonizē šis, šis te noteikums attiecībā uz skaidrs naudas summām, ko drīkst apgrozīt. Te es gribēju pieminēt Francijas banku ideju, ka mm, nevajadzētu skaidrs naudas maksājumam pārsniegt 1000 eiro. Tā arī tāda laba ideja, un tā arī nav ietverta teksta. Jebkurā gadījumā liels paldies priekšsēdētāji, paldies, ka man bija iespēja izteikt savas idejas. Mēs eh, centīsimies kaut kādīgi mūsu grozījums arī panākt nobalsots balsojuma laikā. Paldies! Paldies! Nu, pēdējais punkts neatiecas uz mūsu kompetencēm. Un runājot par skaidrs naudas izmantošanu, ir atšķirīgas tradīcijas Eiropā, atšķirīgi priekšlikumi, un tam noteikti ir e, jāatvēl īpaša vieta likumdošanā. Nu, nevajag tur kaut ko ierobežot. Paldies e, par to, ka pasviedāt šo ideju, un tagad izteiksies Anna Gomeša, kas ir pēdējā runātāja sarakstā. Viņa tagad ir devusies prom uz balsošanu Lībe komitejā, ja nemaldos. Un Fanden Kandelāras kungam arī ir jābalso citā komitejā. Jā, nu tā jau tas notiek, ja ir vienlaicīgi vairāk komiteju sēdes. Un, ja nav vairs neviens cits kolēģi, kas vēltos runāt. Kobat kungs, nu nekādus te paziņojums. Priekšsēdētāji, es tikai gribēju paturpināt kunga teikto par to, ka vajadzētu ierobežot iespēju izmantot skaidru naudu. Šeit ir milzīga neizpratne, pilnīga neizpratne par to, kā darbojas eh, jebkāds uzņēmums. Es varu tikai turpināt brīnīties, kā cilvēki šeit runā, ka viņam nav ne mazākās izpratnes un sajēdz par to, kā strādā uzņēmums. Jā, tas gibts auch in. Uh... Jā, reģionos un valstīs, eh, kas ir Brītu protektorātā, tas arī ir redzams. Nu, tas ir varbūt pat tāds kultūra vēsturisks jautājums. Un, piemēram, ja jūs par eh, ko tādu eh, runātu Turcijā, tad, nu, jūs nesaprastu, bet centralizēt pārvaldītā valstī tas ir citādāk. Un par to mums tagad nav jādiskutē, bet kolēģim viens teikums lūdzu solo quería decirle eh, a, a mi colega que si viera un. Es gribēju kaut ko teikt savam kolēģim. Ja mums eh, būtu Eiropas karte, un ja mēs varētu apskatīt dažādus aizliegumus, kas ir ievies dažādās dalībvalstīs šo liegumu kopējo sarakstu attiecībā uz ierobežojumiem, cik daudz drīkst maksāt skaidrā naudā par noteiktiem darījumiem, tad uz šīs kartes jūs redzētu varbūt nemaz netik stulbas lietas. Ir apmēram 12 valstis Eiropas Savienībā, kuri jau ir noteikti, noteikti ierobežojumi skaidrs naudas darījumiem, un Francija ir viena no šīm valstīm. Un, cik es zinu, tirgu tiešām darbojas arī šis liegums, un viņi nebūtu nav dumji Francijā. E, ko es gribēju teikt priekšsēdētāji? Es gribēju pasvītrot, e, ka šajā ziņojumā ir parādīti dažādi attīstības varianti nākotnē, un es gribēju pasvītrot, ka mums Eiropas Savienībā ir jābūt spējīgiem arī varbūt harmonizēt šo ierobežojumu attiecībā uz skaidrinājumu darījumiem. Bet, kā jau teicu, jau 12 valsts vairāk tas tur darbojas. Jāsaka, ka noziedzniekiem jau pat vairs nav vajadzīga skaidra nauda, viņi nodibina uzņēmumu, atver banku, lai varētu labāk organizēt savus noziedzīgās aktivitātes, un ECB lēma vairs nedrukāt 500 eiro banknetes, varbūt teikt, nu, varētu teikt, ka uh, tas ir visai prātīgs pasākums, bet, nu, nu, cik tad vispār skaidra nauda tiek tagad Eiropā izmantota? Uh, Ja kolēģi vairs nevēlas runāt, tad došu vārdu referentam, lai viņš varētu reaģēt uz kolēģi izteikumiem. Thank you so much, uh, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Un liels paldies visiem kolēģiem par ļoti interesantiem, ļoti svarīgiem komentāriem. Mīrmēr, um, kurš nav klāta, bet viņš savus runas sākumā atzīmē, ka ir ļoti svarīgi rakstīt mūsu ziņojumu kā labu kompromisu, bet ziņojumam ir jābūt arī par iedvesmas avotu kas iedvesmotu mūsu turpmākajiem darbiem, un tas ir mūsu mērķis. Jau no paša sākuma es teicu, ka mūsu diskusijā un arī iepriekšējās diskusijās parādījās ļoti daudz idejas, kas jau ir ietverts ziņojumā. Uh, bet um, šīs idejas var attīstīt arī vairāk. Te ir dažādi fórumi, kur ir iespējams par to diskutēt. Mums ir šīta struktūra un tad ir attiecīgas citas komitejas parlamentā un citas struktūras, un nu, arī ļoti svarīgi, ka mūsu rekomendācijas um, būtu jāīsteno. Tas ir pirmkārt. Uh, un notkat. Tālāk nodokļu apiešana un um, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Vai legāls vai nelegāls viens un otrs variants. Šeit ir um, dažāda diskusija un dažādas stratēģijas. Ja mēs runājam par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tad mēs zinām um, no mūsu darba, ka šeit ir nepieciešams stingrāk strādāt ar līkumu, tā īstenošanu, un ir nepieciešams nodrošināt stingrāku sādarbību starp uh, finanšu vienībām, dažādām Eiropas Savienībām. Uh, lai nodrošinātu īstenošanu. Uh, tālāk um, nodokļu maksāšanas apiešana. Šeit arī ir nepieciešami likumdošanas pasākumi. Um, un tā ir tāda citāda. Tāda Um, stratēģija, kas ir nepieciešama, lai apkarotu negodīgu konkurenci, izmantojot nodokļu sistēmas, vai arī, um, cīn, lai cīnītos pret iespējām legāli apiet nodokļu nomaksu. Um, tad mūsu diskusijā jāpasvītro to, ka šeit ir šie divi fenomeni, kas ir dažādi, un attiecīgi ir nepieciešams divas dažādas stratēģijas. Uh, sociālisti Tu kolēģis arī eh, runāja par pastkastīšu uzņēmiem, arī eh, šai sakarā eh, manāk prātā šīs panam dokumenta, mm, jau, dokumentu jautājums, šīs dažādās kompānijas neskaidras pēc sava veidojuma, un sanāk tā, ka ja jums ir pietiekami daudz naudas, vai jūs privāts esat vai uzņēmums, jūs varat nopirkt sev anonimitāti, uh, varat eh, to legāli iegādāt, um, bet iegādāties, bet varat izmantot to nelegāliem nolūgiem, un par to mums vajadzētu padomāt. Es varbūt nekomentēšu pilnīgi visu, ko dzirdēju, bet vienu lietu gan. Eh, vairāki pieminēja ētikas kodeksa eh, grupu taksācijas jomā, kas darbojas padomē. Šeit es piekrītu daudzām idejām, jo arī šī ētikas kodeksa grupa strādā, un mums ir jānorāda, ka ja mēs gribam, lai ja būtu tāda sadarbība um, šajā jomā globāli Eiropā, tad mums nepieciešams stiprināt mūsu sadarbību. Um, un šī korporatīvā puse, jāatzīmē, ka šī ētikas kodeks grupa jau eksistē 19 gadus, un um, viņu uzdevums bija cīnīties pret pārobežu nodokļu ieņēmumiem. Tomēr viņi nav panākuši savu darbu rezultātu. Viņi strādā uh, slepenoti, um, viņu, viņu sasniegumi netiek publiskoti publiskā telpā. Tātad nu, nu, tas nav īsti labi, un par to mēs rakstījuši arī, arī savā ziņojumā. Mēs varētu piestrādāt un izdarīt savu spiedienu uz viņiem arī. Un uh, komisija ir nepieciešams izvērtēt šīs struktūras darbu pēdējo 19 gadu laikā. Komisija vajadzētu izvērtēt, cik uh, veiksmīgi etikas kodeksa grupa ir darbojusies, vai ir kāds rezultāts, kāda efektivitāte, jo tāda izvērtējuma rezultātā padomu var mainīt savu attieksmi. Un mēs esam pārliecināti, ka visi Eiropas pilsoņi gaida lielāku caurskatamību tieši šajās jomās. Es eh, gribētu zīmēt, ka ir, uzņē, ir mm, valdības, kas eh, bloķē šo progresu, un tāpēc ir nepieciešams atbalstīt reformas. Ļoti daudz, kas izskanēja šeit par tādām lietām kā mm, eh, sāraksti, sankcijas, piemēram, šis melnais saraksts, kas tiek veidots, kur tiek minēts tās jurisdikcijas, kas negrib sadarboties nodokļu jomā. Uh, Bet varbūt sankcijas nav tikai vienīgais. Ir svarīgi domāt par to, kā mainīt uz, uzvedības vai rīcības modeli šīm jurisdikcijām, lai viņām arī būtu vēlēšanās e, cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu, nu, lai netiktu veidotas šīs nodokļu paradīzes. Tad e, vairāk deputāti arī no Aldes jo īpaši teica, ka mūsu galvenais uzdevums ir atjaunot uzticību, lai mūsu pilsoņi ticētu gan mūsu institūcijām, gan vis, visam, visai sistēmai. Un te es piekrītu. Ja nodokļu politikas nav godīgas, tad sanāk tā, ka atsevišķi iedzīvotāji maksā vairāk un citi neko. Mēs redzam, ka atsevišķi uzņēmumi pamanās maksāt 0%, un tad ir mazie un vidējie uzņēmumi, kas ir spiesti maksāt augstu nodokļu slogu. Uh, un tas nav godīgi. Un tad ir dažādi indivīdi, zvaigznes, futbola zvaigznes, arī viņi um, regulāri mēs dzirdam, ka notiek um, tāda kā izvairīšanās no, no viņu puses no nodokļu nomaksas. Un mums ir jādara viss, lai mēs atjaunotu uzticību visai sistēmai, lai mums ticētu mūsu iedzīvotāji. Tālāk diskusija par tālākajiem pasākumiem. Man šķiet, tas ir ļoti svarīgs aspekts, ļoti svarīgi mums saprast. Un šeit es gribētu vērsties pie kolēģis no EKR, kas ļoti skaidri pateica, ka šis darbs ir tikai sācies un tas nebeigsies ar ziņojumu pieņemšanu, ka mums ir jāķerās pie rīcības pēc ziņojuma. Uh, Un tad ir ļoti daudz idejas, kurs, uz kurām jūs norādījāt. Tas ir tāds materiāls, ar ko mēs strādāsim. Varbūt viss nav aprakstīts ziņojumā, bet mums ir ļoti, izveidota ļoti laba bāze tālākajiem darbiem. Tātad saglabāsim šo labo tempu, tālāk uz norādīšanu uz vainīgajiem, teikšu vienu lietu. Man kā referentam ir svarīgi tas, ka mūsu konstatējumos mēs izsakamies ļoti precīzi, ka mēs precīzi nosacam to, ko mēs esam redzējuši. Uh, Tas ietver arī nevis eh, norādīšanu uz vainīgajiem tikai, bet arī mm, mums ir bijušas eh, uzklausīšanas, uzklausīšanas, eh, un mēs dažkārt esam aicinājuši cilvēkus, un viņi nav ieradušies. Mums ļoti precīzi, vienkārši faktoloģiski ir jānorāda uz to, kas nav ieradies un kas ir ko mm, noliedz un tā tālāk. Uh, un tad eh, valdībām vai juristiem ir pienākums skaidrot, kāpēc attiecīgā persona nav ieradusies un nav atsaukusies uz mūsu aicinājumu. Es negribēju runāt pārāk gari un plaši, bet. Uh, tomēr gribu izteikt pateicību visiem kolēģiem. Lielas paldies jums, priekšsēdētāji, par eh, šī darba vadīšanu. Paldies sekretariātam par visu atbalstu. Mm, mums grupā iesaistījās visas grupas un arī līdzreferenti, un bija daudz dažādas aktivitātes. Un eh, līdz ar to mēs esam parādījuši, ka mm, Eiropas parlaments spēja kaut ko paveikt, eh, lai arī mūsu rīcībā ir varbūt ie, ierobežoti resursi un ierobežot eh, tiesiskais pilnvarojums, tomēr mēs varam kaut ko padarīt ar saviem ierobežotiem spēkiem. Paldies! Paldies referentam! Viņš eh, patiešām atsaucās uz visu, ko eh, teica kolēģi. Esmu viņam arī īpaši pateicīgs par to, ka kompromisos mēs redzam patiešām, ka ir šis nošķīrums starp nelikumīgu um, nodokļu nemaksāšanu un uh, arī tādu, ja ne tik skaistu, bet visādā mērā likumīgu nodokļu apiešanu. Kolēģe Malija teica, ka tās ir uzņēmums pēlīts. Nu tā jau nav. Uzņēmumi izmanto to, uh, ko pieļauj dalību valstu likumi un struktūras arī ārpus dalību valstīm, lai uzņēmumus pievilinātu. Tādēļ ir jāgroza likumi, kā minēja Evelīna Rēgnere. Tas ir pareizais ceļš uz priekšu un nevar, teiksim, vienkārši vienpusēji vainot visā uzņēmumus. Uzklausīšana demonstrēja, ka augstākā ranga menedžeri arī nodokļu politika, arī uzņēmumos izmanto tikai to, kas ir piedāvāts, kas ir pieejams visās struktūrās, un e, arī akcionāri īstenībā zināmā mērā mums šo uzman, e, atbildību uzliek izmantot dažādus šādus e, caurumus. Paldies visiem! Toms Fande Kandelāre Uh, dzirdēja noslēguma vārdus. Mēs gan esam runātāju sarakstu jau slēguši. Es tavā vietā atvainojos, ka tu devies uz balsošanu, tāpat kā kolēģe Gomeša. Arī Rosātīkungs jau ir ieradies. Nu, vai tu gribēji vēl kaut ko piemetināt? Mums vēl ir nedaudz, uh, nu, daži brīži palikuši. Vai tu gribi vēl kaut ko piemetināt? Molija un tad Darjuši, lūdzu. About... Es Domāju, ka mums būs eh, divas eh, diskusiju kārtas. Eh, jebkurā gadījumā es gribēju vērst jūsu uzmanību uz atsevišķiem grozījumiem, kas nav ietverti kompromisā. Gribēju teikt, kāpēc šie ir ļoti svarīgi mums kā grupai. Mēs visi esam tādā kā procesā un dažādos procesa mm, pakāpēs mēs atrodamies Vispirms šis jautājums par paskatīšu uzņēmumiem. Tas ir ļoti tāds svarīgs jautājums, ja mēs atgriežamies pie Panamas dokumentiem un to, kas notiek ar nodokļu nemaksāšanu šādā sakarā. Mēs gribam piedāvāt sekojošo. Mēs uzskatām, ka kompānijām ir jāsniedz ekonomiskais pamatojums, kāpēc viņi veido savu ekonomikas struktūru offshore reģionā. Tas ir 65. grozījums Tieši uzņēmumam ir pienākums pierādīt, ka, mum, ka viņam ir nepieciešama šāda struktūra, kāpēc būtu jāveido tā tieši ārz, ārzemes, ārzonas formā. Tālāk jautājums par starpniekiem. Arī šis jautājums ir ļoti svarīgs sakarā ar negodīgo nodokļu maksāšanas praksi. Mums, Eiropas institūcijām un parlamentam, ir zināms spēja šeit rīkoties. Mēs uzskatām, ka. Uh, finansējumu saņēmēji, kas rīkojas kā starpnieki, kas ir iesaistīti šādās schēmās, viņiem vajadzētu noliegt pieju turpmāk Eiropas fondiem, viņi nevarētu būt finansējumu saņēmi. Mums šeit ir mm, iespēja arī rīkoties, mēs varam uh, Eh, arī gribu pieminēt arī Nīdermai ir ziņojumā teikt to, ka mums ir iespēja piešķirt finansam tikai ļoti labiem uzņēmiem. Eh, un mm, starpnieku firmas nedrīkst regulēt eh, paši sevi. Ir jābūt licencēšanai, ir jābūt nu, tieši attiecībā uz grāmatvežiem un juristiem, siegriem noteikumiem ir jābūt arī uzraudzībai, to varētu mm, veikt nacionālais regulators vai kāda uzraugoša struktūra. Tālāk jautājums eh, vēl tikai daži momenti. 177. grozījums te ir aicinājums komisijai pārskatīt um, publiskā iepirkuma um, direktīvu, lai šie uzņēmumi, kas ir um, apsūdzēti nodokļu nemaksāšanā, nevarētu piedalīties uh, konkursos. Uh, Arī tirzniecības eh, nolīgumi varētu būt mm, tāds pats instru, instruments, eh, teiksim, ja ir kaut kāds aizdoms par to, ka mm, uzņēmums vai valsts ir iesaistīta nodokļu nemaksāšanā, tad varētu mm, to arī atspoguļot attiecīgās līguma slēgšanas kontekstā. Tad vispār atsūtīšu e-pasta formā. Paldies! Paldies, gribēju jums tomēr runāt pretī, ka pašregulēšanas tiesības dažādu starpnieku vidū būtu uh, sevi pierādījušas. Jāsaka, ka dažās dalībvalstīs tās ir likumdevēja pilnvaras. Es jums varu piekrist, ka jā, ir jābūt eh, nu, ziņošanai, ir jābūt eh, informācijas sniegšanas saistībām, bet eh, atteikties no pašregulēšanas tiesībām pilnībā ir nerealistiski, un es nevaru to atbalstīt. Darīšu Rusātī divas minūtes. Yes, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka nepiedalījos mm, pirmo, da... ka nevarēju piedalīties pirmajā daļā, jo bija priekšsēdētājs kāda citā komitejā tāpat laikā. Un man ļoti žēl, ka es mm, nevarēju dzirdēt to, ko mm, teica citi deputāti, bet es gribu pasvītrot divas lietas. Mēs tautas partijā vienmēr esam ieinteresēti, lai tiktu rakstīts tāds stingrs. Uh, ziņojums, kas eh, sūtīja tādu stingru signālu gan Eiropas komisijai, gan dalībvalstīm. Signālam ir jābūt par to, ka ir jārīkojas ar konkrētām darbībām, kas būtu vērsts pret nodokļu maksāšanas apiešanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Es atbalstu gan ziņojumu, gan arī rekomendāciju projektu. Es esmu pārsteigts par to, ka mums ir tik ļoti daudz uh, kopēju domu un uh, ir diezgan tāda stabila kopēja mm, domāšanas platforma, raugoties uz mūsu diskusijām, kad dažkārt parādījās uh, pretrunīgi viedokļi. Um, lai arī daži jautājumi ir, tā teikt, atvērti, tomēr tā nav tik ļoti svarīgi, un esmu pārliecināts, ka mēs to atrisināsim arī darba gaitā un vienosimies par visu tuvāko dienu laikā. Uh, Es gribētu pateikties abiem referentiem par paveikto darbu, par vēlēšanos eh, sadarboties ar visām politiskām grupām. Un otrais ir eh, jautājums, tāds pretrunīgs jautājums par to, vai vajadzētu veidot melnos sārakstus, vai vajadzētu norādīt ar, ar pirkstu vai kaunināt eh, kādus iesaistītos. Uh, un ko mēs darīsim turpmāk šādā sakarā. Priekšsēdētājs piedāvāja ļoti labu ideju, ka mēs varētu par to parunāt mm, politiskajās grupās, un tad mēs varētu izmantot eksistējušās struktūras parlamentā, vai nu no, mm, nodokļu grupa, vai ekonomikas komiteja, vai arī varētu e, I, arī to iztirzāta kopējā sanāksmē Jūri Libe un, un citas iesaistītās komitejas, tad kop, kopējā formātā varētu mm, par to diskutēt. Uh, Mums ir jāturpina uzraudzīt šie procesi, ir nepārtraukti dažādi gadījumi, par tiem ir jārunā, jārisina, un parlamentam ir jābūt modram un jāturpina tādā garā, un arī jāizdara spiediens uz komisiju un uz dalību valstīm. Uh, lai vienkārši slēgtu, aizvērtu šīs eh, negodīgās iespējas un lai parādītu Eiropas Savienības eh, pilsoņiem, ka mēs ļoti nopietni izšķirīgi rīkojamies pret nodokļu maksātājiem. Paldies, Jēpe, tu gribēji vēl kaut ko piemetināt, bet, nu, īstenībā visi izteikumi bija ļoti līdzīgi, un tad es gribētu likt punktu. And, um... Ļoti īsi. Es gribētu pateikties visiem par komentāriem. Jā, mums izdevās panākt ļoti daudz kompromisus. Mēs esam vienojušies ar ēnu referentiem kompromisu formām ļoti daudzos jautājumos. Un tie tādi politiski kompromisi, un par to man ir jo īpaši liels prieks. Jūs vienmēr varat teikt, ka vēl kaut ko vajadzētu pielikt, un vēl kaut ko, un vēl kaut ko, bet uh, E, principā e, es esmu gandarīts, ka grupas ir vienojušās ļoti daudzos jautājumos, un Molija arī par to runāja, e, un, un es tam piekrītu, ka mums ir iespēja šo ziņojumu veidot kā tādu, ko atbalsta ļoti liels vairākums, un tas. Uh, arī norādījis mūsu pilsoņiem, ka šeit ir atbalsts un tāds neparteisks, objektīvs. Un treškārt arī šis jautājums par to, ka varētu būt jauni gadījumi, jauni skandāli. Tā tas ir. Un, bet ļoti svarīgi, lai mūsu rekomendācijas būtu īstenotas. Un mums eh, tiešām ir, ir jāstrādā arī pēc mūsu mandāta, kas beigsies 8. decembrī. Mums ir jāturpina strādāt ar mūsu rekomendācijām. Tāpēc es neuzskatu, eh, ka, ka mēs esam pabeiguši darbu. Šoruden īsnībā mēs turpināsim ar mūsu konstatējumiem arī nā, nākamgad. Paldies! Gribēju pēc piektā punkta izskatīšanas pateikties referentam, koordinatoriem, visiem ēnu referentiem, it sevišķi tiem kolēģiem, kas pēdējā pusotra gada laikā ir piedalījušies uh, šajā darbā. Es arī palūkšu sekretariātam uh, apmeklējumu sārakstu, jo jāsaka, ka uh, īstenībā to skaits, kas gribēja darboties šajā komitejā, galu galā bija lielāks nekā to skaits, kas galu galā piedalījās visās sēdēs. Un mums ir jādomā, kā veidot šādas komitejas arī nākotnē un parūpēties par apmeklējumu. Paldies! Tagad sastais darbkārtības punkts, citi jautājumi. Uh, došu vārdu kolēģei Patricijai Sulinai. Paldies! Zelo bom eh, kratka, se pa navezujem na vaše eh, uvodne besede. Ko... Paldies, paldies, ka devāt man vārdu, runāšu lakoniski. Gribēju labprāt eh, papildināt priekšsēdētāja sākumā izskanējušos vārdus. Vai ir kāda tehniska ķībele? zlorab v slovenskem eh, bančnem sistemu, pa bi želela zelo na kratko vas obvestiti samo o tem. Paldies, kādā oktobra sēdē tika paziņots. ka tiks runāts par pārkāpumiem Slovenijā. Slovenijas parlaments arī uzdeva jautājumu, un septembra sākumā notika sēde, kurā tika informēts par to, kurš tad ir atbildīgs par pārkāpumiem Slovenijas bankās, ņemot vērā līdzekļu atmazgāšanu. Gribēju tikai pateikt, ka Novienska banka pieļauj to, ka kāds irāņu izcēlesmes brits divu gadu laikā varēja noguldīt savu naudu, varēja arī eh, noguldīt eh, naudu Sloveņu bankā no kontiem Irānā, Krievijā un citās valstīs. Šie līdzekļi tika ieskaitīti viņa kontā Sloveņu bankā. Un tālāk tika pārskaitīti uz daudziem citiem kontiem, kas bija reģistrēti citu valstu bankās. un šī banka bija tā, tad atļāvusi viņam kontu atvērt uh, atbildi. Koordinatori lēma uh, sarīkot uzklausīšanu gan par Azerbaidžānu, gan par Sloveniju 3. novembra uh, nedēļā. Mums, protams, ir nepieciešama dokumenti, lai varētu labāk šai uzklausīšanai sagatavoties. Uh, pēc sekretariāta veiktajiem priekšdarbiem mēs esam ieplānojuši to 22. novembrī. Protams, mums ir jāpārbauda, vai mūsu rīcībā būs zāle un arī tulki uz 22. datumu, bet katrā ziņā mēs vēlamies sarīkot uzklausīšanu gan par Sloveniju, gan Azerbaidžānu. Šorīt to lēmām un eh, sēdes sākumā es to pieminēju, nenosaucot datumu. Dargā kolēģi, būtu būtu jums pateicīgs, ja šos dokumentus jūs iesniegtu ne tikai priekšsēdētājiem un uh, sekretariātam, bet arī koordinatoriem un referentam. Varēsiet to darīt, ja? Paldies! Paldies! Tātad mēs esam ņēmuši jūsu lūgumu, būs šī uh, atklātā uzklausīšana. Paldies! Paldies! Tagad uh, vēl citi datumi. Kā jau teicu, sēdes sākumā, ja viss uh, norisināsies kā paredzēts un līdz otrdienai nebūs nekādu uh, pretenziju, tad trešdien no 15. līdz 17.30 mēs varētu balsot par kompromisiem. Uh, lai varētu noslēgt savu darbu pie šī ziņojuma komitejā. Pēc tam tas viss nonāks grupu rokās, būs arī uh, uzklausīšana un koordinators sēde 22. datumā, un politiskajām grupām vajadzēs vienoties par secinājumiem un papildus politiskajiem ieteikumiem, ja nepieciešams, kā šorīt lēm, lēmām koordinatoru sēdē un tad jau būs balsojums plenārsēdē decembrī. Liels paldies visiem, paldies sekretariātam un it sevišķi Korvara kungam, kas ir strādājis pie balsošanas sarakstiem. Viņam vēl ir darba pilnas rokas, nu viņam ir jāstrādā līdz rīt rītam bez maz tagad. Un uh, sirsnīgs paldies, paldies arī tulkiem, saka priekšsādātājs, un esam uh, beiguši šo sēdu oficiāli. Paldies!